Thanks, Komisijas pārstāvi, dāmas un kungi. Mēs atsākām mūsu sēdi, un es eh, gribētu informēt, ka kā ka saskaņā ar sesto pantu un saskaņā ar pieprasījumu no uh, iestādēm. Tad līdz ar to viņa piedalīšanos uh, mūsu parlamentā to izskatīs iestādes, un tāpēc mēs uh, turpinām ar nākošo punktu, un tas ir sārtvīnu lieta un uh, vīndarības prakse, un tāpēc dosim uh, vārdu Lulingas kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Komisāra uh, kundze, tie, kas ražo kvalitatīvu vīnu un uh, tiešām īstu vīnu baudītāji, tie negrib dzirdēt neko